Dear friends, ladies and gentlemen. Godātie draugi, dāmas un kungi, sāksim darbu. I don't have, I don't have my sheets, but Richard. Man nav priekšā dokumentu gan. Richard, kur tu esi? Atvainojos. <laughs> ok, sorry. I can start immediately. Nu tad tagad gan tūlīt varam sākt darbu. Pirmais darba kārtības punkts. divu dienu sanāksme šodien paredzēta. Ja nav nekādu citu komentāru, tad darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Saprotu, ka komentāru arī nav. Paziņojumu no manas puses nekādu nav, izņemot nu, varbūt vienu lietu. Ļoti labi atceros, un šķiet arī jums tas būtu jāatceras, ka 21. februāris um, ir datums, kad būs uzklausīšana par gāzes direktīvas grozījumiem. Nu, lūk. Tas arī viss. Mums vienkārši kopā ar kolēģiem jāgatavojas šai uzklausīšanai, tātad 21. novembrī. Viens mēnesis vēl palicis. Protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 27. un 28. novembrī pagājušajā gadā, ja nav iebildumu, tad, un ja tāda nebūs līdz sanāksmes beigām, tad šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Tālāk pārējām pie ceturtā darbu kārtības punkta - uzklausīšana par aizsardzības industrijas politikas nākotni. Kā jūs zināt, tā ir tāda pavisam jauna ideja. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mūsu kolēģi Eiropas parlamenta deputāti no sede apakškomitejas Tā ir apakškomiteja, ārlietu komiteja uzsākuši visas šīs diskusijas. Nu, un, protams, ka drošības un aizsardzības politika, protams, piekrīt ārlietu komitejai kā kompetence. Bet industriālā puse, jeb rūpnieciskā puse ir mūsu atbildībā. Loģiski. Tātad pilnībā itra rokās. Mēs esam atbildīgi par visu šo industriālās rīcības programmas gatavošanu. Tas mums ir ļoti nozīmīgi. Paldies pilnīgi visiem, kas esat ieradušies šodien šeit. Protams, ka galvenais referents arī ir šeit. Paldies, ka esat šeit. Būs paredzēts laiks arī diskusijām. Un pie mums ir ieradušies arī uzaicinātie runātāji. Cik jauki! jauns, svaigi skatāms jautājums. Esam uzaicinājuši šeit viesus, profesionāļus, ekspertus. Un, protams, ka mēs komitejā strādājam pie komisijas priekšlikuma Tas ir pirmais tāds likumdošanas darba rezultāts, eh, kas saistīts ar ES aizsardzības fondu, tas saistīts ar nākamo daudzgadu finanšu plānu, kad komisija grasās iesniegt jaunu likumdošanas priekšlikumu jaunai programmai. Tai nāktu līdz arī priekšlikums eh, pētniecības programmai aizsardzības jomā. Protams, ka mēs atkal, kā jau teicu, esam vadošā komiteja, saistā, darbojamies saskaņā ar 54. reglamenta pantu sadarbībā ar sēdē apakškomiteju un, un no sēde nāk šīs vispārējās domas, bet mēs domāsim konkrēti par to, kā šie līdzekļi jātērē. Nu, tāpēc, lūk, priecājos šeit redzēt Francoāzu Grosteti, itra referenti. No budžeta komitejas ir ieradies Gonzales Spons. Vai redzam viņu zālē? Nē, Nu, iespējams, ka viņš ieradīsies nedaudz vēlāk. Arī paskūkungs ir ieradies, viņš ir afet referents atzinumam saskaņā ar 54. Re, regulamenta pāntu, bet arī šo kolēģi vēl pagaidām neredzu. Tāpat šeit ir arī reģionu komitejas pārstāvis, kas strādā pie Eiropas aizsardzības fonda, kas ir Dainis Turlais. Lieliski. Kopā mums ir 2 stundas 50, 30 minūtes paredzētas šīm diskusijām. Un tad nu es tagad gribētu dot vārdu mūsu ekspertiem, viesiem bet lūkšu viņus neizteikties ilgāk par desmit minūtēm katru, jo mēs vēlamies, lai pēc tam notiktu diskusijas, un tas, protams, ir daudz labāk pēc tam pievienot kaut kādas informācijas, det, kaut kādas detaļas, kas varbūt tad prezentācijā nav izteiktas. Pirmais runātājs. Jans Pija. Jans Pija, tātad ģenerālsekretārs no Aerospace aizsardzības industrijas asociācijas Eiropā. Kā jūs zinat, mēs lielā mērā rēķināmies ar mūsu mm, tātad gaisa telpas aizsardzības rūpniecību, vēlamies šajā jomā izstrādāt idejas un tam līdzīgi, vienlaiks vēlamies jūs arī atbalstīt nenoliedzam. Un tāpēc, dārgais draugs, lūdzu jums vārds. So, thank you, Mr. President, and... Um... Liels paldies priekšsādātāju, godāti ietra komitejas pārstāvu, paldies par šo uzaicinājumu. Mēs augstu vērtējam, un īpaši es augstu vērtēju, ka mūs kā nozars pārstāvs esam uzaicinājuši, lai um, spriestu par šo ļoti svarīgo jomu saīsnāmā edit pagājušajā jūlijā padomu nāca klajā ar vispārīgo nostāju, apstiprināja to decembrī, tagad parlaments gatavo savu ziņojumu, bet savā prezentācijā ne, nepieskaršos tik daudz konkrētiem dokumentiem, cik cenšos uz, centīšos uzsvērt pamat principus, kas mēs no rūpniecības puses, eh, kas mums no rūpniecības puses liekas īpaši svarīgi. Es atvainojos, man nedaudz. Uh, um, nedaudz aizsmacis kakls šodien. Nu, tātad vispirms, ko mēs saprotam ar šo asociāciju, mēs zinām, ka mēs esam visi šīs gaisa telpas nozars uzņēmumu asociācija. Mēs pārstāvam vairāk kā 3000 uzņēmumus no ziemeļiem uz dienvidiem visā Eiropā. Mums ir 24 nacionālās asociācijas no 16 dalību valstīm Eiropas Savienībā un arī no Norvēģijas un Turcijas šeit līdzdarbojas kopumā mums ir 15 multinacionālu uzņēmumu, kas tiešā mērā darbojas šajā organizācijā. Kad runājam par nacionālajām asociācijām, tad, protams, tas, nu, tos veido pārsvarā, eh, tās veido pārsvarā MVU, mm, Un eh, lielā, daudzi uzņēmumi tiek pārstāvēti arī valdes līmenī, un šai kontekstā daudzi pārstāv varbūt tos, ko mēs saucam par tādām mazajām nācijām - Zviedrija, Polija, Nīderlanda, Bulgārija un Austrija šajā gadījumā. Kāpēc minu visu to? Tāpēc, ka vēlos pateikt, ka Eiropa, protams, pārstāv Eiropas nozari kopumā, vienalga vai tā ir vidē vai plaša, eh, mēroga vai tie ir liela vai mazie vidēji uzņēmumi, tātad geogrāfiski ļoti labs sadalījums. Pirmām kārtām mūsu rūpniecība pilnībā atbalsta gan šo aizsardzības fondu, gan attiecīgi pie, atļautās pieejas, atbalstam arī pētniecības programmu aizsardzībā, arī attiecīgās aizsardzības attīstības programmas. Kāpēc? pirmām kārtām mūsu nozara ir ļoti konkurētspējīga, un tas ir tāds pamata apgalvojums. Mums ir tiešām augstas klases preces, mēs strādājam tehnoloģiski ļoti augstā līmenī, kas ir pilnībā savietojam ar visiem neiropas eh, produktiem, bet, protams, tas nāk kā rezultāts plašām investīcijām, ko pagātnē esam veikuši. Nav īpaši daudz investīciju paredzēts nākotnē, un šāda attīstība nav nodrošināta turpmākajām uh, paudzēm, bet tas būtu vajadzīgs, ja vēlamies, lai konkurētspēja tiek saglabāta. Tad neskatoties uz to, ka līdzekļi Eiropā ir tērēti, mums nav efektīva iekšzemes tirgus. Mums jāskatās arī uz nākamos eh, paudzes tehnoloģijām. Tas ir tie ir svarīgi elementi. Un jau esam redzējuši, ka kaut kādas kapacitātes Eiropas bruņotajos spēkos pietrūkst, ko, protams, daudz no mums ļoti labi ir sapratuši. Un atbildušo situāciju nozīmē jaunas programmas. Bez jaunām programmām nebūs tālākas konkurētspējas ilgtermiņā. Vienkārši nebūs iespējams palikt šajā līderu pozīcijā tehnoloģiju jomā un nebūs iespējams saglabāt arī šīs prasmes un kompetences, kā arī zin zināšanas. Un Tad, kad šīs prasmes tiks zaudētas, tad tās savukārt no jauna atgūt, nu, atjaunot būs ļoti sarežģīti. Un tāpēc arī no šīs perspektīvas raugoties, es domāju, ka Eiropas strateģiskā autonomija šāda attīstības scenārija gadījumā zustu. Tad, tad ir svarīgas jaunas programmas ne tikai dalībvalstīm, bet Eiropai kā tādai un nozarei kopumā. Bet daudz no šiem izaicinājumiem ir ļoti dārgi un tie prasa ārkārtīgi plašus līdzekļus. Tos nes, ne, nav iespējams atrisināt dalībvalstu līmenī. Ir vajadzīga kompleksāka aizsardzības sistēma un attīstības sistēma tajā. Neviena dalībvalsts nevar šīs programmas atļauties viena pati un tāpēc ir vajadzīga sabied, sadarbība. Bet tās nav tikai finanšu barjeras, ar ko sastopamies. Ļoti daudz ko iespējams iegūst iegūst arī no, iegūt no šādas tālākas sadarbspējas, var samazināties operatīvās izmaksas un tam līdzīgi. Tāpat laikā visi labi zinām, ka aizsardzības sadarbība nav vienkārši pasākums, bet ir ļoti svarīgi šai jomā gūt uzlabojums, ja vēlamies risināt tos uzdevumus, ar ko Eiropa šobrīd sastopas. EDF, EDRP un EDIT e šajā gadījumā var panākt lielu progresu. Eiropas finansējums um, pētniecībā un novatorismam uh, aizsardzības jomā ļautu kapitalizēt uh, iespējas rīkoties pāri robežām, uzlabot tehnoloģiju izcelību un visu šos elementus savienojot, mēs varētu uh, kā tādu piedāvāt tādu paplašinātu, spēcīgāku stratēģiju. Investīcijas attīstībā no šī skatu punkta raugoties arī ir svarīgi, jo tādā veidā mēs tasim pāri šeit tā sauktajai nāves ielē, kas pastāv starp uh, tirgu un pētniecības un novatorisma jomu, kur nereti trūkst finansējumu, trūkst noteikumu harmonizācijas un tam līdzīgi. Nu, lūk, tāpēc mēs atbalstam šo editu, bet, lai, lai būtu kas panākts, šai programmai jābūt ļoti ambiciozai jau no pašiem sākumiem, un tāpēc mēs pilnībā piekrītam priekšlikumam kas nāk no komisijas, respektīvi, ka budžetam jābūt 500 miljoniem eiro 19. un 20. gadam ar ambīciju izveidot tālāku programmu ar 1 miljardu eiro gadā līdzekļiem. Tas varētu nodrošināt tālāku progresu, bet, eh, nu, protams, ka iespējams iet arī tālāk. Ja šis budžets tiks apstiprināts, tad tādā gadījumā Eh, šīs programmas būs tādas, kas piedāvā labu finansējumu un dalībvalsts varēs virzīties uz priekšu. Protams, svarīgi arī ne tas, cik daudz tērējam, bet kā tērējam. Līdzekļu jātērē efektīvāk un kvalitatīvāk, un no šīs perspektīvas raugoties svarīgi pārliecināties, lai pastāv konsekvences starp šo EDIP programmu un citām ar šiem elementiem saistītām programmām citos ES līmeņos. Ir vajadzīga holistiski, jeb visaptvaroša pieeja, gan runājot par aizsardzības fondu, gan par pētniecības programmu, gan arī aizsardzības attīstības programmu. Visi šie elementi jāplāno kopā un ES investīciju plānošana cieši jākoordinē ar dalību investīciju programmām. Šīm programmām vienām otru jāpapildina, nevis jāaizstāv vienu otru. Tas nozīmē, ka struktūrāli ES eh, sadarbību būtu jāvirza pamatīgi uz priekšu. Turklāt Lai virzītos uz priekšu, ir svarīgi domāt ne tikai par līdzekļu daudzumu un efektīvu plānošanu, bet arī jādomā par to, kur šie līdzekļi tiek tērēti. ES līdzekļi jātērē eh, kap, tādu kapacitāšu veidošanai, kas spēj virzīt uz priekšu gan tehnoloģijas, gan kopējo kapacitāti. Un ES, protams, ir jāizveido tāda process, kas identificē attiecīgās dalībvalstu um, spējas un kapacitātes. Un tad tālāk var identificēt to, kas varbūt ir no šīm spējām jāt, jātīsta kopīgiem spēkiem. Kas vēl svarīgāk, mūsuprāt, ES līdzekļiem jānonāk noz, ES nozara rokās, gan politisku, gan drošības apsvērumu dēļ. Nu tad tālāk atkal jādomā par to, kā definēt ES nozara, vai tas, tas ka uzņēmums ir nodibināts ES, tas ir viena, tā ir viena lieta, bet ir arī vēl citi nosacījumi. Jāpārliecinās, ka ES mēs finansējumu spēcinām tehnoloģisko kapacitāti Eiropas Savienībā. Mēs eh, zinām, mēs arī vēlamies panākt, lai šāda veida ES finansētu rīcību rezultāti paliek kā priekšrocības ES, bet vēlāk iespējams atgriezīšos arī jautājumu atbilšu sadaļā tieši pie šīs jomas. Pāris vārdu par iekļautību un efektivitāti. ES finansējumam ir jābūt kam tādam, kas, protams, nāk par labu visām piegādes ķēdes daļām. Gan lieliem uzņēmiem, maziem uzņēmiem, vidēji izmēru uzņēmumiem ir jāsaņem vienāda taisnība taisnīgu pieeju visiem šiem līdzekļiem, un tāpat laikā programmas efektivitāte nedrīkst apdraudēt, tad te jāpanāk atbilstīgs līdzsvars. Pirmajam uzņēmējiem ir jāspēj uzņemties industriālā līderība un jāuzņems atbildība arī par tālāk apakšu uzņēmēju piegādes ķēdi. Uh, Un preces un nozara var būt konkurētspējīga tikai tad, ja visa piegādes ķēde ir konkurētspējīga. Un, protams, ka eh, mēs arī vienmēr par šo, par šo efektivitāti domājam. Tas nozīmē, ka edit no vienas puses ir jāveicina pārobežu nozares sadarbība, vienlaikus pārliecināties, ka piegādes ķēdes sastāvu attīstību virz uz priekšu tehnoloģiskā loģika un nevis kaut kāda nacionāla apsvēruma. Tikpat svarīgi ir paredzēt atbilstīgs noteikums finansējumu. Kā mēs zinām, šis nav tāds parasts komerciāls tirgus. Valdības ir vienīgie klienti aizsardzības nozars precēm, viņi ir vienīgie pircēji, un valdības ir tās, kas arī lem par eksportu. Attiecīgi uzņēmums, kas darbojas kā ekonomisks darbinieks, nevar ieguldīt līdzekļus, ja tāpat laikā nesaņem no klienta kaut kādus juridiski saistošus solījumus iegādāties viņu saražoto preci, jo šādā veidā mm, šādus solījumus neizpildot vai, vai pakļaujot riskam šo uzņēmumu attiecību uzņēmumi var bankrotēt. Tas ir ļoti pazīstams risks, kas ir jāņem vērā šāda, šāda veida attīstības programmā šai jomā, jo šie parametri ir aktuāli visā Eiropā. Par edīdu runājot starpības starp ES finansējumu un tām izmaksām, kas, tiek, kas atbilst finansējuma noteikumiem un reālajām izmaksām, arī dzen ir jāapsver. Aizsardzības tirgus specifika, protams, ir saistīta arī IPR un eksportiem, un tāpēc mēs priecājamies, ka um, IPR nevar pieprasīt šajās edit ietvaros finansētajās darbībās. Neiedziļinoties tehniskās detaļās, IPR īpašumtiesības ir jāpiedara nozarei un jāpaliek ēs ietvaros, pat tajā gadījumā, kad, piemēram, uzņēmums tiek pārpirkts. Eksporta lēmumu savukārt, protams, paliek dalībvalstu ziņā. Un tā tam vajadzētu būt. Nu, un tad noslēgumā pavisam īsi pēdējais slaids. Nu, varbūt pusēji secinājumu pārlakšu pāri, nonāksim pēc tam pie tiem diskusijās, bet, nu, kopumā uh, es nozare ir konkurētspējīgi iepriekšēju investīciju dēļ. Eiropas Savienība šobrīd ir otrais lielākais tirgus šai jomā, bet tas darbojas uz nacionāliem pamatiem un nav spējusi pilnībā izmantot šo lielo potenciālu, kas pastāv kļūt par globālu līderi. Šobrīd nav paredzēts tālākas investīcijas un programmas, un bez šādām tālākām izmaiņām un plāniem nebūs ko, iespējams konkurēt spēju saglabāt, un tāpēc nozara pilnībā atbalsta visus šos trīs elementus pašreizējais priekšlikums attiecībā uz EDP ir politiski, konceptuāli un finanšu, finansiāli ļoti svarīgs solis uz priekšu. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu runu, runu jūsu viedokļiem un priekšlikumiem. Tagad dosim vārdu otriem runātājiem. Jakobs Androvskis, kurš ir Čehijas Republikas atsardzības ministra vietnieks. Piebildīšu, ka Pirmajā mūsu uzklausīšanas daļā uzklausīsim nozares pārstāvis, kā jau jūs dzirdējāt, un kā arī vienu no dalību valstu pārstāvjiem. Tā kā uzklausīsim gan nozares viedokli par šo jautājumu, gan arī dalību valstu viedokļus, bet otrajā uzklausīšanas daļā, un tad mēs vairāk pievērsīsimies aizsardzības industrijas attīstības programmai, to ir ierosinājusi Eiropas komisija kā arī um, aizsardzības izpējas programmu, kas būs um, uh, leģislatīvs priešlikums nākamajā daudzgadu finanšu plānā. Lūk, tā kā otrajā uzklausīšanas daļā, tad mēs uzklausīsim jaut tādus jautājumus, kas um, skar um, Eiropas um, zinātniskās uh, aprindas. Uh, akadēmiķus, tā teikt, tā kā tur mēs vairāk runāsim tiešām par izpētes jautājumiem nekā par eh, tātad attīstības jautājumiem. Un, nu, tātad eh, uzklausījām nozares eh, pārstāvu viedokli un pēc tam tagad, attiecīgi, vārstāju balsts pārstāvjiem Čehijas Republikas atsardzības ministru vietniekam. Paldies priekšsēdētājiem, cienījumiem parlamentārieši, dāmas un kungi. Man ir liels gods uzrunāt jūs šeit, šajā komitejā. Un savā runā pieskāršos Eiropas eh, aizsardzības industriālās politikas nākotnē, eh, no politikas eh, jums raugoties, konkrēti no Čehijas republikas viedokļa raugoties. Mēs esam tāda neliela dalībvalsts, bet šeit vēlos varbūt novirzīties no, no tā sākotnējā viedokļa, kas man bija Briselēs ierados rīta agrumā. Un jūtu, ka gaidas, kas saistās ar šo tiesību aktu, ir tev jūtams gaisā, tās apkārt virmo un uh, Un tās panākumus pētēs ne tikai pēc iztērētās naudas, bet arī salīdzinājumā ar bagātīgām aizsardzības nozars iniciatīvām, kas saknes tam visam ir tātad 50 gados un ir Lenin plānā. Nu, tā situācija ir krietni mainījusies arī draudi, ar ko saskaramies, ir krietni citādi, un mūsu spējas reaģēt uz uh, Eh, militārām jaudām ir eh, nu, daudz sarežģītāk izvērtēt. No valsts viedokļa raugoties, ir svarīgi arī izvērtēt un saprast, kāpēc, eh, kādēļ mēs esam uz tā ceļa, kur esam. Nu, un, lai tā, ka mums ir kopēja Eiropas stratēģija, un līdz ar to mums jāmeklē veids, mm, līdzekļi, kā šo stratēģiju promotēt pasaulē, un lai tas vainagotos panākumiem. Tas mums jāsaist ar eh, pastāvošo aizsardzības eh, satvaru Eiropā. Nu, te pamatā ir runa par NATO struktūrām. Runājot par NATO un Eiropas attiecībām, mēs faktiski runājam par diviem aspektiem. Jo komp, nu, tā papildinātība un, un savstarpējā uzticēšanās ir divi šie aspekti. Šī papildinājumība, to var nodrošināt tad, ja lomas starp organizācijām ir sadalītas godīgi un, un un adekvāti un savukārt savstarpējā uzticēšanās. Nu, to no nu vienas puses, protams, nosaka tas, cik daudz līdzekļus mēs varam ieguldīt uh, savu mēģinājumu sasniegšanā. Lūk, un, um, manuprāt, pirmais nepieciešamais um, solis, kas būtu jāspēr. Ja tā tad izvērtē, kādas ir problēmas ar Eiropas stratēģiju. Patreizējās institīvas, kas sākas ar EDEP, e adaptā, tad liek mums formulēt pilnībā jaunas strateģiskos mērķus, lai mūsu rīcībā būtu efektīvāk izpēc uh, e, instrumenti un ražošanas mehānismi. Mums nepieciešama vislabākā pieejamā tehnoloģija mūsu bruņotajiem spēkiem, neskatoties uz to, ka kapitāla un uh, dažādu tātad, finanšu portfeļu uh, situācija ir visai sadrumstalota, kā es to kolēģiem arī sacīju. Uh, Runājot par industriālā kompleksa konsolidāciju, tas varbūt būtu labākais veids no ekonomiskās stabilitātes viedokļa, tomēr tam jāsākas ar skaidru apziņu attiecībā uz to, kas mums būtu jāpanāk, kā tas viss uzlabot mūsu runāto spēku kapacitāti. Šī kapacitāte ir jāvairo. Tā sauktā PESCO iniciatīva ir labs izais punkts. Tas ir tā laba tā politiskā pajumta, kur ietver sažādas daļvalstu iniciatīvas. Resursi jāgūst efektīvāk tehnoloģijām jābūt sastarpēji savietojamam, tam ir jābūt jāsāda labāk sadarbspēja nekā pagātnē. Esam tālu no tā, lai uh, izpildītu pamatu premisu skaidrai vīzijai mūsu konsolidētajai Eiropas uh, vienotajai aizsardzības institucionālajai bāzai. Tam mums būtu nepieciešams, nepieciešams uh, konsolidēts vienots klients, sacīsim, kā arī lietotājs. Mums rūpīgi jāizvērtē um, Vai mēs eh, šo nozaru attīstam tikai tādēļ, lai to padarītu spēcīgāku pašu par sevi, vai arī mēs eh, radām tādu visdrošāku aizsardzības tirgu līdz, līdz ar to. Lūk, tas ir svarīgākais eh, um, stūrakmens šajā procesā, no kuras atkrīt turpmākie soļi. Jau tagad nu, viss attīstās, viss notiek. Jāiet solīt pa solītiem, lai izveidotu uzticamu struktūru. Nepieciešams visu Eiropas Savienības valstu atbalsts, bez tā neizteikt Nē, pasākumu, kas atbalsta MVU, mētiecīgi iesaist Eiropas līmenī, nu, piemēram, tie, kas jau figurē EDDAP priekšlikumā, tas viss ir būtiski. Čehijas republika viennozīmīgi atbalsta gan PESCO, gan EDIDP iniciatīvas. Ar šīm abām iniciatīvām EDAP e un EDIDP jau vairāk kā 12 rūpnieciski projekti ir sagatavoti līdzlībai EDIDP. Mūsu industriālā bāze arī pieaug. Gan uzņēmumu vairāk, gan uh, ieņēmumu lielāk. Segment, šis sektors vērst uz uh, eh, eksportu. Vairāk kā 90% no ienākumiem mēs gūstam no mūsu uzņēmuma darbības ārzemēs. Mūsu eksporti ir nu, pieauguši trīs reizes pēdējo piecu gadu laikā. Starptautiskā sadarbība līdz ar to ir svarīga. Mums ir nepieciešams uh, paplašināt piekļuvi piegādes ķēdēm un tāpat jāveido arī jaunas Starptautiskā sadarbība tāpat arī būtisks tam, lai nodrošinātu piegāžu drošību mūsu vietiem spēkiem. Vairojot šo sadarbību, mēs būsim savstarpēji eh, sadarboties spējīgāki. Vairāk kā 90% no nozares aktīviem piedara privātu uzņēmumiem. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir, ir nepieciešama līdz, līdzsvarota pieeja mūsu bruņoto spēku Tātad vajadzības jāskaņo ar uzņēmējdarbības īpatnībām. Nepieciešams likumdošanas satvers, kas sekmē tam šo mērķu sasniegšanu. Mūsu aizsardzības industrija tradicionāli balstās MEU sektorā. Un, de definīcija šajā sektorā MEU ir uzņēmums, kurā ir nevairāk kā 250 darbinieki. Eksporta tirgus pienākumi ir ļauši augt mūsu kompānijām. Neskatoties uz visiem centiem, šīs kompānijas nekad nebūs tādas kā, piemēram, tāda milzīga kā Airbus, eh, British Aerospace Industries vai KMW. Līdz ar to mēs eh, pozitīvi vērtējam midcap šo jaunu uzņēmumu kategoriju, eh, kurus varēs arī pretendēt uz vienlīdz lielu atbalstu no EDD, IDP programmas kā MVU. Kā es sacīju, kompānijas ganīs ekskluzīvi ir privātās rokās, līdz ar to nepieciešama vieda stratēģija Nu, lai sadarbotos ar nozarīm un ņemtu vērā bruņoto spēku vajadzības. Šiem mēķiem esam pieņēmuši tātad Čehijas iepirkumu un aizsardzības industrijas atbalsta stratēģiju, kur ir iezīmēti svarīgākie principi, kurus, kā mēs uzskatām, ir attiecināt arī Eiropas līmenī. Esmu pārliecināts, ka aizsardzības industrija ir strateģiska industrija, un līdz ar to to nevar mest pār to pašu kārtu kā cits tirgus segments. Tā ir svarīga katras aizsardzības ekosistēmas sastāvdaļa, un līdz ar to tai nepieciešama uh, pašai savu politiku. Mums eh, tur šeit jāizsastās uzmanīgi, lai nenodarītu pāri uzņēmējiem vienlaikus, eh, lai ņemt vērā primāro lietotāju vajadzības. Tāpat arī jāņem vērā tas, lai primāro lietotāju intereses tiktu skaidri definēts. Un eh, tieši šajā brīdī man šķiet, ka mēs esam uz īstā ceļa, lai šos mērķus sasniegtu. Čehijas uh, industrijas sadarbības in in iniciatīva E IDP jau ir izvērtēti no militāristu puses, un mēs uzsākam dialogu partnervalstīm šajā procesā, un procesa projektos esmu Slovākija, Itālija, Vācija, Spānija un Austrija. Un tāpat arī mēs iesaistamies diskusijās par to, kā tad e, veidot visgodīgākos un saskatāmākos e, priekšnoteikumus atbalsta kritērijiem. Un šajā procesā mēs kontaktējamies atbildīgajiem DG Grow pārstāvjiem. Pats par sevi saprotams, ka mēs būtu vairāk nekā ieinteresēti uzklausīt Eiropas parlamentu viedoklis šajos jautājumos. Un, protams, jums, dāmas un kungi, nu, tad, tad likšu punktu manai uzrunai. Un būšu kā tas, protams, atbildēt uz iespējamiem jautājumiem, kas varētu nākt no jūsu puses. Paldies! Thank you for your speech and your... Paldies par jūsu runu un, un uh, komentāriem. Nu, ko tad tagad sāksim diskusiju, dārgie draugi? Dosim vārdu mūsu galvenajiem, galvenajai referentai Grosteitas kundzei. Lūdzu, Grosteitas kundze, vārds jums. Si beaucoup, monsieur le président, et surtout. Jā, priekšsēdētāji pat eh, militārās industrijas un aizsardzības programmas lielo nozīmi un lomu, un es uzskatu, ka ir absolūti svarīgi šo visu procesu. Tas ir tas, ko pasvītroja mūsu, mūsu viesi. Uh, ASD, tātad nozars asociācijas pārstāvis, kandidātu dalībnieku loks būtu plašāks, lai varētu rast jaunas sadarbības formas un iespējas ar maziem vidējiem uzņēmumiem, ko, ko agoša, lai mūsu intelektuālais potenciāls neaizbēgtu, neaizmuktu uz, uz citiem pasaules nostūriem. Un līdz ar to mans jautājums šeit, mums spriežot pilstoši jaunāk, prasīgākajiem standartiem, uh, pasaules standartiem. Tā tad ir šis priekšlikums par Eiropas uzņēmuma tādu tā kā, kā pasar, paturot to tepat Eiropā. Paldies! Jā, nu no budžeta komitejas tad nav neviens pagodinājis mūs ar savu klātbūtni, paskatoties 54. reglamentu punktu sēdē tieši tāpat. Arī no turienes referents nav ieradies, savukārt tad eh, ir nu, atsūtījuši gan savu pārstāvu referentu vietā. Ja vēlaties izteikties tagad vai ko pavaicāt ceļvadā, nē, laikam tad vēlāk. Nu labi. Tad tagad dosim vārpolitisko grupu pārstāvjiem. Pārkungs, eh, sociāldemokrātu frakcijas vārdā, nu lūdzu. Un, uh, Kā varētu aprakstīt uh, Eiropas aizsardzības industrijas uzņēmumu uh, tātad uh, īpašumu uh, struktūru, vai vairums no tiem tiešām Eiropiešu rokās, un kā to pašas ne, uh, tad neiegūt pietiekam daudz savos uh, bruņotajos spēkos, un, un uh, man nelielas bāžas, ka šeit esošie deputāti šo programmu varētu uzskatīt par uh, dalību valstu investīciju aizstājēju. Un, eh, savukārt, lai valsts varētu mazāk investēt bruņotajos spēkos. Tādēļ man jautā, paldies, dārgais kolēģi. Un nu, tagad eh, Putehofer kungs, saļā eh, vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kāda klienta runā, kas pavelti plītējas visu dienu, un tagad pieprasa vēl vienu mēriņu. Nu, manuprāt, tā diezgan tīva valsts iepirkuma direktīva ko šeit pieņemam 2009. gadā, kas īsti nedarbojas, kas īsti netiek eh, dzīvē pildīta. Bet uzklausot jūs, ko būtu tāds komerc eh, segments eh, jūsu rūpalam, jo nu gal galā tieši uz to ir vērsts šī iepirkuma direktīva. Un, Bet mēs iepērk 25 līdz 100 miljārdus gadā nodokļu maksātājiem, un šeit sāks atsaukties to, ko mēs atsīk Vauksakungs. kungs. Nu, padomāsim arī, kurā ar šo mērķi varbūt arī nesasniegsim. Jādomā par uh, investīciju atdevi, un šī atdevi pagaidām nav diezko augsta. Varbūt konkurētspēju vajadzētu uzlabot uh, apvienoties kompānijām, centralizējot izdevumus. Ir tik daudz tādu industriālu pieeju, ko mēs varētu šeit uh, um, ievērot tā vietā, lai vienkārši um, gāstu naudu šajā jūsu, jūsu lielajā bedrē. Otrs jautājums man lūkāts. Nu Šeit ehm, parlamentā mums ir izkristalizējusies nostāja attiecībā uz noteiktām ieroču kategorijām, piemēram, mākslas iznīcināšanas, eh, no, eh, tātad eh, ieroči, šis nopacinātais urāns, un tāpat arī necilvēcīgi ieroči. Un tagad mēs jautājums, vai līdzekļi, kas tiks izmantot aizsardzībai, atbildīs mūsu konkrētai nostāja, ka tātad šajās Un šajos jautājumos, šajās normās, ko esam pieņēmuši, nu, nekāda iejaukšanās nenotiks. Mēs nevēlamies, lai naudā tiek izmantot vai, uh, uh, kādiem ieročiem vai droniem, pirms mums ir juridiskais satvers. Lūk, tā kā vai jūs varētu apstiprināt šo šādu uzstādījumu. Rakstījāt, ka stūrakmeņi šajā visā lēmuma procesā vai segmentētais uh, tirgus un attiecīgi klientu bāze saglabāsies, vai arī mēs dodamies tādā integrētāku tirgus virzienā. Kas attiecas uz mani, es personīgi vairāk aizstāvētu otro alternatīvu. Kas no šiem elementiem palīdzēs mums eh, šo mēģinājumu sasniegt? Un kā mēs varētu stiprināt eh, šos te kaut kādus aspektus, ja jūs varētu nedaudz palīdzēt mums identificēt tos pasākumus, eh, kas palīdzētu mums aktīvāk iet šajā virzienā, nu, tas mums palīdzētu izvairīt. Korīčeka kungs saka paldies. Runāšu čehu valodā. Daru to tāpēc, ka mūsu vidū ir manas valsts ministra vietnieks. Vēlos, eh, lai viņam nebūtu, jā, ir nepieciešami vienoti universāli standarti. Es eh, pārstāvu stikla rūpniecību un pirms simts gadiem eh, jau senāk bija viens kopīgs standarts. Vācu, Čehu stikla meistari vadījās pēc vienota standarta un kvalitātes līmenis bija uh, apmaiņa. Uh, Čehijā ir uh, nodibināts diezgan ievērojams, diezgan milzīgs izstrādes centrs dzinēju būvēi, un visa pamatā ir, ir amerikāņu tehnoloģija Eh, jūs kaut ko jaunu uzzīmējat, uzprojektējat jaunu lidaparātu, eh, un tiklīdz tur parādās kāds maziņš komponentiņš, kas ir amerikāņu dizainēts, tad to vairs nav iespējams eh, eksportēt. Amerikāņi to nobloķē. Un trešām kārtām fundamentāliem materiāla zinātnes jomā tie ir tiešām fundamentāli pētījumi, kur mums nāktos koordinēt savus pētnieciskos centienus. Te visa pamatā ir Eh, tādi, tādi, tādi, tādi apsvērumi kā, kā bruņas eh, aizsardzības saulē. Eh, otrām kārtām uz, uz šī mm, fundamentālo pētījuma pamata tad, tad nāk dizains, tehniskie rasējumi, uh, Eh, konstruēšana un visbeidzot tas, ko saucam par software, par, par, par programmatūru, par šo intelektuālo komponenti un, un, un visos šajos attiecīgi plāno investīcijas, eh, tās pārklājas, tās iet paralēli, iet šķērsām un eh, Čehijā mums to visu tā, tā padarot efektīvāku, saskaņotāku, jau varam vērot jau pirmos panākumus. Uh, Aviācijas nozara, nu šeit situācija ir daudz sarežģītāka. Čehijā tiem arī visvieglāko tur, tur kompozītu materiālu durvis izgatavot atbilstoši standartiem, bet mums nav ne jausmas un nekādas teikšanas par to, kas notiek programmatūras plāksnē, un, un, un tas ir diezgan nelāgi. Un kolēģis jau izteicās par fondiem, par pieejamiem atbalsta līdzekļiem, pie, kā, kā ar amerikāņiem, kad, kad mēs eh, izgatavojam lielisku produktu, bet nespējam to eksportēt, jo amerikāņi to aptur šo mūsu vēlmi. Paldies! Paldies, Paskokungs, atzinuma tātad autors no AFET. Eh, esiet sveicināti ITRE eh, komitejas sanāksmē. Jā, tik tiešām AFETā mums rīt ir balsojums. Es patiesi nopriecājos. Ah, par, par, par eh, iespēju būt eh, šeit, ar jums parunāties par to. Un mm, iespējams labi zināt, ka eh, kopā ir iesniegti 365 grozījumi, esam sagatavojuši 13 kompromisa pret priekšlikumus, kas, kas apmierina lielo vairumu iesniegto grozījumu mūsu tā, tā, tas pamatprincips ir atbalstīt šo iniciatīvu, nevis to nozākāt un, un, un nokaut. Tāpēc, eh, nu, mums nācās eh, te, te tā kā staigāt pa, pa, pa virvi bez mazvā, ieturēt to strateģisko vadlīniju, taču tāpat laikā te, te neuztaisīt tādu kā Ziemassvētku eglīti, kur, kur sakarinām uz katra sīkākā zariņa pa kādai mazai vēlmītei vai, vai sapnītim. Uh, Eh, citā, tad, tad tam nebūtu nekādas jēgas un līdzsvara. Eh, bija grozījumi, kuru, kuru nolūks bija, bija ieviest eh, sīkāku regulējumu, kaut kādus detalizētākus noteikumus jomās, kas nemaz nav, nav šī, šī, šī atzinuma tvērumā, piemēram, ar ieroču eksportu un tā tālāk. Uh, Eh, es domāju, ka nemēģināsim kaut kā tīšām vai, vai, vai, vai neapzināti caur, caur, caur sētas durvīm, caur ap, aplinkus ceļiem eh, šeit eh, dabūt cauri savu, savu, savu, savus kaut kādas privātas iniciatīvas. Mm, vēl ir arī tādi grozījumi, kur, kur risinājumi vēl jāmeklē. Rītdien varbūt mums būs izdevies tos atrast. Um, vēl apspriedīsimies ar mūsu ēnu, ēnu referentiem. Esam ar viņiem jau, jau, jau ražīgi strādājuši un, nu, rīt tad, tad balsojums. Paldies. Gaiera kungs arī pārstāvot afetu. Kur jūs esat? Eh, desmit gadu gadum, garumā tie ir auguši, 12. un 13. gadā nedaudz izlīdzinājās, bet atkal tagad iet kalnā, pasaules lielvaras investē aizsardzībā, investē izpētē un izstrādē. Un ko tas viss nozīmē mums šeit Eiropā? Ja Uh, lemiet, ka cāsies uh, eh, ar atklāstām rokām uh, mūs sagaidīs ar mūsu produkciju, ar mūsu preci, Eh, liel, liel, pasaules lielvalstis, mazākas valstis eh, vēlas attīstīt savu kapacitāti, savu, savu šo, šo strateģisko autonomiju, tehnoloģisko bāzi, un viņi prasa nevis gatavu produkciju, bet tehnoloģiju transferus. Uh, jā, varat eksportēt, bet tad lūdzu būvējiet pie mums rūpnīcas, uh, apmāciet mūsu inženierus. Tad uh, līdz ar to saprotiet, cik ilgtspējīga ir eksportēšanas stratēģiju. Nu, ilgtermiņā vienīgais, vienīgais izdzīvošanas um, modelis un scenārijs ir uh, pamatīgi, masīvi investēt izpētē, izstrādē, jauninājumos. Tikai tad mēs noturēsimies uh, šīs, šīs konkurences skrējienu priekšgalā. Un ticiet man, šobrīd tas tā nav. R&D investīcijas nav nosaucamas par, par masīvām vai milzīgām. Uh, pēt, atbalsts pētījumiem Eiropā ir, ir, ir, ir eh, stipri švakāks salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem un valstīm. Par tirgus fragmentāciju. Jā, pilnībā piekrītu, ka tirgus nav funkcionējošs. Tas funkcionē ar, ar, ar ļoti lielām eh, kļūmēm, nepilnībām un noz, tika pieminēta šī iepirkuma direktīva, eh, nozara to uzskata par, par labu cienījumu centienu, bet tās īstenošana nav sevi attaisnojusi. Uh, nu, kaut kādi, kaut kādi atsevišķi tādi sasniegumiņi ir bijuši, bet eh, dalībvalstu, nu, principā tā fundamentālā pieeja nav mainījusies. Uh, nu, nozara tiek, tiek turēta pie, pie, pie, pie, pie atbildības, tiek prasīti jauni, advancēti helikoptera modeļi, bet tad tie nav pasūtījumu, tie netiek pirkti. Ir jābūt šeit tādai pieejas izpratnes maiņai no, no klienta, no pircēja puses. Ja tirgus ir fragmentēts, tad šeit šis potenciāls paliek izniekots, neizmantots. Uh, Uh, ko mēs uh, saprotam sacīdami konkurētspēju? Uh, mēs neapšaubāmi vēlamies uzvarēt konkursos par, par, par, par bruņo, bruņojumu iepirkumiem, ko sludina valstu armijas šeit Eiropā, bet mēs vēlamies arī, arī nākotnē saglabāt savu konkurētspēju, ja nā, nebūs pasūtījuma jaunās paaudzes tehnoloģiju izstrādē, tad Uh, aizies pensijā mūsu inženieri, aizbrauks uz, uz, uz, uz cit, citiem pasaules nostūriem. Šeit paliekot uz vietas, mēs uh, zaudējam, mēs zaudējam spējas, prasmes, uh, intelektuālo potenciālu, un šajā kontekstā tas, tas miljards, kas ir šai, šai pēc programmā, turpinājuma programmā sadarbības intensificēšanai, nebūtu nav milzīga summa, ja Kopumā eh, aizsardzības budžets Eiropā ir kādi 190 miljardi. Mēs neprasām eh, mums vienkārši bērt eh, naudu tukšā maisā. Nē, mēs vēlamies ražot, mēs vēlamies izstrādāt, bet tad vēlamies, lai tas tiktu pirkts, lai šī produkcija tiktu pirkta, jo paļauties uz eksporta tirgu ilgtermiņā nevar. Tā kā pirmkārtām IDP DIDP, EDDP. E nu šeit, jā, noteikti apsveicam ir, ir sadarbību sekmējoši projekti, iniciatīvas, stimuli, lielākas atdeves, plašāku spēju, plašākas kapacitātes, tāda atraisīšana. Tas viss ir apsveicami. Jautājumi, kas šai sakarā izskanēja par, par atbalstiesīgiem uzņēmumiem, partneriem. Uh, nu, tie, tiem labumu saņēmumiem ir jābūt Eiropas Savienības valstīs dibinātiem uzņēmumiem, kuri darbojas, kas strādā Eiropā. Ne, nedrīkst šeit būt uh, kaut kādi apgrūtinājumi tiesiski vai, vai tehnoloģiski uh, no trešo valstu puses uh, šo uzņēmumu darbībā vai ražošanas praksē. Uh, īpašnieks nedrīkst būt uh, uh, trešās valsts kāds, kāds subjekts. Uh, Uh, ir jābūt tādai neatkarībai no trešo valstu uh, uh, ietekmes, lai intelektuālā īpašuma tiesības būtu patiesi Eiropā, Eiropā noankurotas, Eiropā eksistējošas. No kurienes tad nāktu tā visa nauda? Nu, mēs kā nozars pārstāvi, kā ražotāji nebūsim tie, kas, kas izlemsim, kur budžetā ņemt naudu. Uh, Uh, vēlējos pasītrot tikai to, ja vēlaties stimulēt tiešām tādus sadarbības projektus, kas uh, iet šajos būtiski kritiski svarīgajos virzienos, kas Eiropā ir visvairāk nepieciešami, tad bez adekvāta finansējuma neiztikt, tad, tad čiks vien tur sanāks. Uh, Eh, to nozares eh, pieaicināto ekspertu šī grupa ir apliecinājusi vairāk kārt, un mēs uzskatām, ka šis miljārds eh, šajā papildu turpinājuma programmā, 250 miljoni šeit, varētu būt pietiekami, lai mm, izraisītu kaut kādu kustību, dotu kaut kādu grūdienu līdzās, protams, līdzās tam, ko investē dalībvalsts, lai gala beigās visu saskaitot kopā naudas nebūtu mazāk, bet vairāk. Un nu, par, par uh, komerciālas, komerciālu tirgojums produkcijas ražošanu. Nu, mēs varam ilgi un dikti runāt par to, kādi ir šie tirgus apstākļi aizsardzības industrijas uh, produkcijai, bet nu, tas ir kā diena pret nakti mūsu produkcija un komerces produkcija. Mūsu uh, klienti ir valstu valdības punkts. Tie ir vienīgie Eh, kas eh, noteica to, vai mēs varam savu produkciju eksportēt. Un pat, ja valdības, Eiropas valdības mums dod zaļo gaismu, tas nenozīmē, ka mēs arī kaut ko notirgosim kaut kur citur pasaulē. Jo, saprotiet, tas ir eh, gan interesanti. Ja paraugāmies uz to, kur savu produkciju eksportē mūsu valstis, tad ir skaidrs, tād, skaidrs tāds, tāds raksts atklājas. Uh, Uh, senas tādas uh, divpusējas uh, sadarbības, tir, tirzniecības saiknes, tādi pāri. Un tieši tāpēc Uh, Eiropiešiem neatliek nekas cits, kā likt naudu galdā par tādu aizsardzību, kādu viņi vēlas, vai vēlties armiju, vai vēlties bruņotos spēkus, kas ir adekvāti apbruņota, vai jūs vēlaties tādu armiju, kas ir apbruņota ar amerikāņu ieročiem vai, vai krievu ieročiem, tas viss ir pilsoņu ziņām. Jā, paldies. Nu, un, protams, protams, darba vietas, darba vietas mūsu valstīs, kas arī nebo es šai sakarā varētu piebilst. Paldies! Liels paldies, bet nu, tepat uz podijumu vien jūs vēl esat, jūs paliksiet šeit arī uz otro diskusiju daļu, tā tad arī tad vēl varēsiet izteikties nenoliedzami. Bet nu tad tagad pāriesim pie mūsu diskusiju otras daļas. Mm, zinātniskās iestādes, viņš ir pētniecības mm, asociētais dalībnieks, kas darbojas pētniecības un informācijas grupā mieram un drošībai. Tieši tāpat kā iepriekšējiem runātājiem, arī jums lūkšu iekļauties desmit minūtēs. Lūdzu! Priekšādātāji, paldies! Godātie deputāti, dāmas un kungi, paldies, ka man uzaicinājāt. Lai varu padalīties ar jums pārdomās um, par šo programmu un darīšu to atklāti, objektīvi. Un pārsvarā man ir tāda trīs novērojumu punkti. Pirmkārt, manuprāt, šī programma EDIDP ir viens no labākajiem elementiem, kas noticis Eiropas aizsardzības jomā nu, jau kopš krietna brīža. Otrām kārtām, savukārt, no juridiskā skatu punkta raugoties, man nav ne mazāko šaubu par to, ka, programma, ka šī programma atbilst Eiropas līgumiem. Un trešām kārtām, tas ceļš, ko jūs esat uzņēmušies, būs pilnīgi noteikti garš, tas būs pilns šķēršļu un jums būs jābūt uzņēmīgiem un pacietīgiem. Nu, tā tad mans pirmais novērojums pirmām kārtām. Programma Edit ir tā, kas, nu, tiešām nāk milzīgi par labu Eiropas aizsardzības jomai, un tas tā ir divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām šī programma šobrīd ir Eiropas iestāžu rokās, komisijas un parlamentu rokās. Uh, Un tās ir vienīgā, kas spēja faktiski validēt savu vīziju er, vispārīgo Eiropas interešu vārdā. Un tas ir kaut kas cits nekā tāds šaurāks skatu punkts, kas pār, parasti tiek pārstāvēts nacionālo interešu kontekstā. Nu, tas tāpēc, ka šie svaras iestādes pieņem lēmumu ar vairākumu palīdzību. PESCO izveida 2017. gada beigās ļoti labi parādīja, ka dalība valstis nevienmēr nopietni uztver eh, darbību E, Eiropas aizsardzības jomā. Viņas tikai izliekas, kā tā dara ka tā dara, un viņas pārsvarā vēlas panākt tikai to, lai no ārpuses visi tic, ka Eiropa ir vienota, bet tāda tā nemaz nav, un savukārt iekšpusē tās vēlas pārliecināties, ka pilsoņi tic, ka viņas kaut ko dara Eiropas pilsoņu aizsardzības labā, bet tā tas arī nebūtu nav. Un man bail, ka līdzīgi tas notiks arī attiecībā uz ikgadējo aizsardzības um, koordināto rezultātu pārbaudu. Un nav iespējams taču gal galā pārbaudīt nekā, vai to vai mērķi ir sasniegt, ja šādi mērķi pirmām kārtām vispār nemaz nav noteikti. nu, nav tā, ka visas cerības ir zudušas, bet lielākoties aizsardzības jomas pārstāvi cerības tomēr ir nu, mazinājušās, nu vai šobrīd tiek liktas tieši uz jums. Otrs iemesls. Otrs iemesls, kas man liek domāt, ka Edita ir ļoti laba programma, ir tas, ka tā pieiet tirgumu nu, pēdiņās pieejamu aizsardzības tirgumu nevis no piedāvājuma puses, kā tas bija, piemēram, 2009, 2009. gadas direktīvas kontekstā, bet gan no pieprasījuma puses. Citiem vārdu sakot, tā piedāvā līdzekļus, uh, netik vien noteikumus. Un tieši iemesla dēļ pavisam, nu, potenciāli, gan, nu, te gribu uzsvērt vārdu potenciāli, tas varētu patiešām no, novest pie pamatīgām pārmaiņām. Krietni īsāk izteikšos par savu otro, novēro, par savu otro novērtojumu, respektīvi atbilstību līgumiem, jo nevēlamies šo uzklausīšanu pārvedīt par tādu garlēcīgu juridisku argumentu izskatu. Es esmu sagatavojis arī juridisku atzinumu, ko es esmu nosūtījis priekšādātājiem un arī referentei un e, to esmu ievietojis arī savā mājaslapā. Tātad tiešais te tas ir publiski pieejams, un tur runāja par to, kāds ir šis juridiskais pamatojums, uz ko balsta savu secinājumu. Jebkurā gadījumā vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka demokrātijas ietvaros katram ir jāuzņem sava atbildība politisko lēmumu pieņēmēji nevar slēpties aiz juridiskiem atzinumiem un tad attiecīgi sniegt vai nesniegt pas, pakalpojums šāda mm, aizbildinājuma rezultātā. Nē, protams, ar juristiem ir jākonsultējas un mm, tas pilnīgi noteikti ir tā jādara, jāņem vērā ar eksperta konsultācijas un tam līdzīgi. Bet tāpat laikā galvenokārt iestādēm un lēmpiņēmējiem ir jārīkojas. Jārīkojas bezbailīgi, jo vienīgais, kas uh, faktiski kaut ko tālāk var teikt šādā tiesiskuma valstī un kas var izteikties, ir tiesnesis. Un un tas nozīmē, ka mm, lēmumu par programmu atbilstību vai neatbilstību līgumiem pa lielam var īstenot tikai un vienīgi Eiropas kopiena tiesa. Personīgi Es domāju, ka šādas neatbilstības nav, un es esmu gatavs arī atbildīt tīri juridiskā plāksnē uz visiem jūsu jautājumiem. Nonāk šeit pie trešā novērojuma, respektīvi jums būs vajadzīgs daudz pacietības eh, šajā darbā, jo jums šobrīd vējot tādas mājas pamatu, kam būs, kuras uzcelšanai pilnībā vajadzēs vismaz 15 gadus. 15 gadi ir laiks, kas paiet vidēji no tā brīda, kad tiek īstenot kā darbība aizsardzības jomā, līdz brīdim, kamēr tiek izveidots militārs kapacitāts kapacitātes, jeb spējas. Un tas nozīmē, ka tas militārais aprīkojums, kas šobrīd ir bruņos, bruņoto spēku rīcībā, pat vismodernākais no šī aprīkojuma, faktiski tika izgudrots, izstrādāts jau, nu, vismaz pirms 15 gadiem. Un tas nozīmē, ka pērniecība, kas tiek veikta šobrīd pērniecības laborato laboratorijās, novedīs pie reālas spējas un kapacitātes tikai pēc 15 gadiem. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie pamati, ko jūs ieliekat šim namam, patiešām ir pamatība un tāpat laikā pieļauj elastību. Un tāpēc šai gadījumā vajadzētu izvarīties no trim eh, nu, tādiem, tādām lietām. Pirmām kārtām eh, ļoti uzmanīgi jāraugās uz aizsardzības plānošanu un līdzekļiem šajā ziņā viena no šīs pētniecības eh, īpatnībām ir tāda, ka tā ir ļoti konkrēti orientēta aizsardzības jomā. Nenotiek pētniecība pētniecības dēļ, ne. Tā tiek īstenota, lai ražot kaut kāda veida nepieciešamas tehnoloģijas eh, tālāku kapacitāšu izveidēji. Respektīvi, tiek izstrādāts vesels strateģisks ceļš, ko attiecīgi Eiropas iestādēm arī jāveic eh, visā tā pilnībā, lai nodrošinātu efektivitāti, bet tā tas šobrīd nav. Nu, protams, no nu vienas puses ir izstrādāta šī globālā stratēģija un arī nodrošināt zināms ambīciju līmenis, bet no otras puses attīstības kapacitāte aizsardzības aģentūrā um, arī tiek plānota un tur pa, pa vidu tomēr pietrūkst viena elementa, piemēram, baltās grāmatas, nu, piemēram, ja Eiropieši tīri militārā jomā šos politiskos mēķus arī ne, nekonkretizēs, tad tādā gadījumā nebūs iespējas šos mērķus sasniegt. Jeb kā teica Seneka savā laikā, nav labvēlīgu vēju tam, kurš nezina, kurš vēlas doties. Ceļš katrā ziņā, protams, nebūs politiski viegls, bet tas ir iespējams. Nu, pierādījums ir, eh, piemēram, eh, Helsinku mērķu sasniegšana un div, divreiz turklāt. Turklāt vajadzētu arī, protams, notikt biežai un regulārai sadarbībai ar NATO un kam ietvers, iet, tiek ietverts NATO aizsardzības plānošanas procesa ietvarā. Ja netiks izmantota šī pētniecība un izstrāde jau plānojot aizsardzību, tad tādā gadījumā, nu, tiks rīkots tikai tāds skaistuma konkurss, līdzīgi kā tas izskatījās PESCO kon mm, kontekstā. Uh, Un e, faktiski, nu, kārtēju reizi tik dot iespēju politiķiem paziņot, ka viņi kaut ko dara, bet īstenībā nekas darīts netieks. Un tāpēc jums kā parlamentam šeit liela loma spēlējama. Jums ir jānāk lējā ar prasībām par to, ka ir jāstrādā attiecīgs e, kapacitāšu plāns, edīt pietveros, jāpieprastos no dalībvalstīm un arī jāpieprasa, lai šie plāni atbilst Eiropas ambīciju līmenim. Te nu nākam pie otras problēma lietas. Nedrīkst uh, Eh, aizrauties tikai un vienīgi ar bruņojumu programmām. Par to arī šobrīd runājam, jo EDID programmā mēs, mums jādomā arī par attīstību, pētniecību un attīstību. Un šeit ir vēl trešais burts, respektīvi prasmes, šīs kapacitātes. Es gribu uzsvērt, ka Mm, šeit programmā tiek runāts, ka līdzekļu saņēmējiem ir jāspēj pierādīt, ka dalībvalsts ir gatavas pirkt viņu preces. Tas, protams, ir ļoti labi, un tieši šī elementa truka, trūka Eiropas programmās eh, aizsardzības pētniecībā līdz šim. Trešā lieta - nepieciešams rast pareizo līdzsvaru starp to, kādas būs šīs programmas eh, ietekme visās dalībvalstīs un konkurēt spēju kas savukārt prasa pievērsties nevis dalībvalstīm, bet gan tai tiem, kas visveiksmīgāk darbojas nozarē. Protams, būs ļoti liels kārdinājums, lai visas dalībvalsts vēlētos iegūt kaut ko no līdzekļiem. Un tas ir tikai dabiski, tas notiek pilnīgi visur tā. Uh, Mm, kūkas, bet tas jādara saprātīgā veidā, pēc iespējas saprātīgāk. Jo, piemēram, nav nekādas jēgas duplicēt industriālās kapacitātes, kas jau pastāv, jo tas būtu pat, eh, nu, no, tas nozīmē pat situācijas pasliktināšos. Nedrī, tāpat laikā šādā veidā netiks samazināta industriālās bāzes fragmentēšanās pētīt. Bet, un viņiem, protams, šī programma EDIP liekas ļoti mm, interesanta, bet ir jāspēj pārliecināties, uh, ka šī pētniecība noved arī pie tālākas eh, kompetenču nodošanas. Tātad secinājumi ir pavisam īsi. Eh, Eiropas Savienība iejaucas tagad aizsardzības jomā, tāpēc, ka tā vēlas aizsargāt savus pils pilsoņus. Bez šādas iejaukšanās nav nekādas cerības, ka Eiropas aizsardzības joma um, varētu ie ieraudzīt dienas gaismu, ja tā tiktu atstāt tikai dalībvalstu ziņā. Uh, jo citādi viņi spēlēs, spēlēs visu savu suverenitātes mūziku līdz brīdim, kamēr šis kuģis vienkārši no, nogrims. Turklāt jāskatās uz novatorismu un to, ka nedrīkst pārtraukt attīstību šajā ziņā, kā tas notika, piemēram, ar um, gaisa satiksmes jomu. Mums ir jāpanāk autonomija, jāpanāk objektivitāte un arī zināma brīvība Un, lai vispār Eiropas projekts izdzīvotu, e, nepieciešama šī nozare. Jo Eiropai ir jāspēj aizsargāt savu pilsoņu, jo citādi pilsoņu vecās, kam tad šī Eiropa vispār um, ir vajadzīga. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies par šo runu, par piezīmēm. Un tagad došu vārdu otram runātājam. Un tas ir Bens Heis. Sorry. How's this? Tagad šķiet, ka tehnika strādā. Sēžu te priekšā jums, vīrieši vien, un nu, dzimuma līdzsvars eh, savā ziņā simptomātisks tām eh, problēmām, kas eh, iezīmējas lēmumu pieņemšanā šajā jomā. Transnacionālais institūts ir sociālā taisnīguma izpētes institūts. Mēs esam pret militārismu, pret Eiropas drošības izpētes programmas. Un šī programma, manuprāt, piedāvā mums tādas nopietnas mācības, kuras eh, iespējams ir palaistas eh, nedaudz eh, garām, domājot par jūsu nākotnes politiku. Sākšu ar dažiem vispārīgiem komentāriem par politisko um, vidi, pateicēju politisko um, gaisotni, ko, manuprāt, nežēlīgi eksploatē militāristi. Jā, Eiropa ir simboliski un praktiski jāreģē uz Brexit, uz Trumpu, uz NATO aliansi, kuras iekšējais uh, šī jā, saskaņa, jūk un brūk, bet eh, pēdējos gados pat es arī esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu aizsardzības eh, stratēģija nu, nav gluži tas veids, kā mēs panāksim to, ka Eiropas būs labāka aizsardzības politika, vai Eiropas pilsoņiem būs augstāks drošības līmenis, un pēc brīža arī klajaunas paradigmas, bet esmu uh, sakojis līdzīgi tam, kā pamazām pazūd šīs demarkācijas līnijas starp militārismu un drošību, starp karu un mieru. Un līdz ar to man eh, vis, patiesībā baida tas, eh, cik eh, aklu uzticību Eiropas Savienība turpina paust aiz, aizsardzības nozarei un industrijai. Izdarīts neprecedenta spiediens, pieņem to visu gadu laikā, darbs ir, ir milzīgs, tiešām pārsteidzoši. Arī daudz gadu finanšu plānu jomā jums būs darba pilns rokas, un šis plāns vēl mums nav ieraudzījis dienas gaismu. Nu, un ir tiešām nožēli jāatzīst, ka tātad, protēšana. Un tas nozīmē, ka nu, patiesībā ieroči nonāks eh, dažu no planētas visbrutālāko eh, režīmu rokās. Līdz 14 gadiem 82 miljārdi eiro tika eh, tātad, pārsūtīti uz, uz tātad, arābu reģioniem. Nu, kādas mācības esam guvuši? Esmu pārsteigts dzirdēt, ka jūs domājat par šo politiku vienlaicīgi nedomājot, vienlaicīgi nedomājot par to, kāds ir rīcības kodeks attiecībās ieroču eksportu. Kā zaļo kolēģis sacīja, autonomo um, ieroču sistēmu izstrādījums arī ir padomā. Tāpat arī man strateģiskai autonomijai. Vai uz to mums visu to jau ir dzirdējuši? Droši vien būsim secinājuši, vai nostāties militāristu pusē, vai uz otrādi pret viņiem šī dosie sakarā. Un to es redzu arī ierosinātajos grozījumos. Laika man rīcībā nav daudz, tādēļ vēlos uh, no savas puses piedāvāt tādu varbūt savas Pirms 12 gadiem biju šeit, eh, kad šī programma tika sākta izstrādāt. Nu, un es eh, arī ar nožu atzīmēju, ka personālīs, kas izvēlēts šajā procesā, nav tās labākās. Ka tātad parlaments arī neiesaistās lēmumu pieņemšanā. Un es arī izvirzīju nopietnas jautājumas attiecībā uz šīs programmas pieņēmumiem. Tā kā tagad jūtos, ka man uzlabot demokrātisko kontroli pār šo programmu pēdējo desmit gadu laikā. Uh, Esmu bijis dažādās darba grupās, komisijas darba grupās, tāpat esmu strādājis pie ētikas kodeksa, apārš 2020 likumdošanas, esmu izstrādājis likumdošanas eh, priekšlikums attiecībā uz eh, dolētumu preču eh, tiesību aktiem. Esmu strādājis kā neatkarīgs ētikas ekstra mm, projektos pats arī esmu strādājis. To visu esmu klāsts tādēļ, ka vēlos jums uzsvērt, ka patiesībā man būtu jāuztver kā Eiropas saimnības šīs vienas politikas konstruktīvu kritiķi. Nu, un šī programma, kā es sacīju, sākāt pirms 15 gadiem, un tā tiek faktiski uzspiesta parlamentam līdzīgā visā, kā tu mēģini izdarīt tagad. Kā tad īsti argumenti izskanēja toreiz un tagad? Mums tika klāstīts, ka mums ir nepieciešams subsīdijas aizsardzības industrijā, lai izvairītos no tā, ka mūsu drošības tehnoloģijās nesam atkarīgi no ASV un Ķīnas. Mums tika klāstīts, sacīja konkurences jomā. Mums tika sacīts, ka nozarē trūkst instrumentu, lai tās veiktu savu, savu darāmo. Mums tika sacīts, ka šāda rakstura investīcijas um, padarīs vēlamo. Mums tika klāstīts, ka mums jānodrošina, lai militārās tehnoloģijas pamazām pārētu uz uh, civilo drošības jomu, lai mēs uh, būtu labāk aizsakmēs MEU attīstību. Un, protams, tika apsolītas inovācijas un ekscelences, ko jūs uh, eh, priekšētāji savā laikā likāt galdā. Nu, tas viss patiesībā izklausās, ka jau kaut kur dzirdēts un šodien tiek skandināts. Vai kāds no jums var norādīt uz kaut vienu drošības inovāciju vai, vai tā, tādu vadošo pro jaunievedumu, kas izstrādāt pateicoties 3 miljārdiem nodokļu maksātāju eiro, kas jau ir investēti šajā jomā? Varbūt no kolēģi šeit, šeit priekšā prezidijā varēs sniegt atbildi, bet es domāju, ka tas tā ir spilgta liecība par to, ka šī programma, ko mēs mēģinām balstīt, tie paši argumenti arī tiek tie kladzināti atkal un atkal. Nu, vēl daži komentāri noprātā vēl daži jautājumi, protams. Sākot strādāt pie šīs uh, izpētes programmas 2004. gadā, man visvairāk, ka uh, eh, eh, tiesa piesiedzgāja pilsonisko brīvību implikācijas. Tātad militarizācija, bet varbūt vēl vairāk uh, manī bažas izraisa Lukas. Tas viss uh, man šķiet ir bijis tāds, tāds Um, milzīgs naudas izšķiešanas pasākums. 3 miljardi nodokļu maksātāju naudiņas um, vējā. Uh, Lielbritānijas pārstāvs, um, es apskaties dzīvotāju pašā reģionā, viņš, kad ir stāv pie atstājis, uh, viņš jau sacīja, nu kā tad uh, Eiropas tātad izpējas aģentūra, kuras bieži esmu viesojies, kā šī nav. Nu, un jautājums, kas mums visiem te būtu jāuzdod, ir lūkāts, kādēļ šie, šie līdzekļi ir,ības nozara pati ir noteikusi darbības kārtību šai izpētes programmai. Un ar to viņi patiesībā izmantojuši uh, šos līdzekļus kā subsīdijas tam, ko viņi jau tāpat ir darījuši. Un man pārsteidz tas, ka šis izpētes prioritātes nav spriest vairāk, tur nav specificēts, uh, konkrētāk norādīts, kas tad šajā nu, programmā būtu jādara šā te industriāla atbalsta programmā, ko mums tagad lūdzu apstiprināt, ka tā viss trūkst. Otrkārt, tiešām trūkst jebkādas demokrātiskās kontrolas un atskaitīšanās. Parlaments eh, izpēc eh, projektāšu noteikšanā iesaistīts nebija, un nav nekāda mehānisma Eiropas Savienības rīcībā, lai izvērtētu, ka mm, rezultāti ir panākti, ka solījumi ir izpildīti. Nav vērtēts tas, vai notikušas inovācijas, vai, vai naudīja tērēta racionāli. Nu, nav atbilžē, tikai kaut kā tādi, tādi um, diezgan prasti vidusposma izvērtējumi, kas mums jāikā pastāst. Nu, jā, naudiņa aizkājas tur un tur, bet nu, tālāk par statistiku jau nekāda data nav. Bet neuzties tikai man vien. Tātad um, Eiropas uh, tehnoloģija tīkls uh, jums pavēstīs to pašu. Viņi tātad arī stāsta, ka projekti nesniedz, nesniedza panākums tādēļ, ka tie balstās uz nozars vajadzībām, nevis konkrētām um, um reālām vajadzībām. Nu, un uh, tas, tas, ko mēs Anglijā saucam par to, ka ra rats ejot priekšā zirgam vai ka um, uh, astrolams un suni. Nu, es uh, domāju, ka, nu, principā šīs politikas ir jāatbalsta. Iespējams, es, es saprotu, ka jūs arī to darat, bet, bet šo programmu vajadzētu tomēr noraidīt, jo šeit nu, pārāk liels pilnvērs ir uzsvērts nozarē noteikti darba kārtība. Nav nekāda tiešām uh, uzraudzības ar demokrātiskās kontrolas mehānismu, un šādam programmam tas tomēr būtu vajadzīgs. Un es domāju, ka um, neizbēgami. Šeit mēs eh, palaidīsim vējā vēl vairāk nodokļu maksātāju naudas, ko varētu tik daudz labāk tērēt citur. Ja tomēr jūs uzskatāt abās šajā programmā, es eh, lūgtu jūs aicināt komisiju atgriezties, tā teikt, pie, pie um, rakstām galdu un padomāt par jauniem kritērijiem. Paskatīties, ka, ko reāli šī programma varētu sniegt, tad piešķirt eh, naudu konkrētām lietām. Es saprotu, ka esmu pārsniedzis saistībā ar šo laiku, bet noslēgumā vēlreiz sacīšu, ka tādēļ mēs vienkārši mētam naudu caurā maisā, Un tas nenāks par labu nec aizsardzības nozarei, nec mūsu nodokļu maksātājiem, un tas nekādā gadījumā arī eh, nesniegs jums solīto. Jā, negribēju gan pārtraukt jūs um, šai kritikas plūsmā, bet, nu jā, jūsu runa bija visgarākā no visām. Bet ļaujiet man teikt, lūk, paldies par jūsu vārdiem. Tiešām lieliska situācija, jā. Mums ir ne tikai šeit komitejā, bet arī visādā citādā ziņā. Vēl taču spriedīsim arī par grozījumiem un tā tālāk. Tātad ņemsim vērā visas šīs ļoti nopietnās piezīmes. Runājot par dzimumu līdztiesību, to nu gan gribu teikt, ka šai namā ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs piedalāties šajā diskusijās nenoliedzam lūdzu. Priekšādātāji. Nu, jāsaka, būšu visai pieticīgi šai jautājumā izsakoties, jo te runājam par ziņojumu, kas ir ļoti svarīgs, un domāju, ka ikvienam no šīs komitejas locekļiem ir ļoti svarīga loma spēlējam tā sagatavošanā līdzās man. Paldies abiem runātājiem, Mauro kungam un Heiza kungam uzdošu jautājumus, bet gribēju izteikt arī nelielu komentāru par Heizkungu teikto. Es te no, nu, ar citu veidu, tāpēc esam arī ar šo pēcko aktivizējuši visu šo procesu. Un tas nāk kā reakcija uz šaltrāmas un tā tālāk, bet Putins arī ar saviem agresīvajām darbībām 14. gadā, nu, bija viens no tiem, kas izraisīja to, ka mums. Paldies, Kaklīčeka kungs, ko piebildīsiet? Priekšsēdētāja kungs. Vēlos uh, savam vācu kolēģim sacīt, lūk, ko. Nu, ja jums uh, ar āritmētiku viss ir kārtībā, tad nonāksiet pie tā paša secinājuma, ka Eiropas Savienība aizsardzībai atvēl vairāk kā Putins un uh, uh, es eh, amerikāņu aizsardzības izdevumi ir, ir puse no, no, no planētas kopējiem aizsardzības izdevumiem. Eh, tas ir fakts. Mauro kungs, jums ir taisnība sakot, ka Eiropas Savienībai ir tiesības uz uh, programmu, uz plāniem kaut kādiem šajā jomā, taču arī Heiza kungam ir taisnība tādā ziņā, ka ja nu reiz mums šāda programma ir, uh, vai tādai eh, ir lemts būt, tad tā ir jābūt vadāmai, kontrolējumai un, un, un koriģējumai, ja kaut kas neiet tā kā, tā kā iecerēts, neatkarīgi no kādām pilot, pilotprojektos secinātā. Un tas ir, manuprāt, tas būtiskākais, kas dokumentā uh, jāatzīmē, kā to minēja Paško kungs. Jo, ja reiz ir šāda Eiropas Savienības programma, tad tā ir jābūt ar skaidri definētiem mērķiem, uzdevumiem, ir jābūt skaidri izklāstītam tam, kā notiks progresa moni monitorings un tā tālāk. Landovska kungs norādīja, ka ir jomas, kur Eiropas Savienības valstīm tiešām vispiemērotākā ir vienota un tāda viena pieeja, nu, piemēram, aviācija vai kosmos. Nu, daļēji kosmos vai kosmos tehnoloģijas. No otras puses mums ir jāsaprot tas, ka jebkura lielāka valsts uh, turpinās uh, dizainēt un ražot savus šaujamieročus, uh, Eh, elektronikas eh, produktus, dronus taistarpā un citus eh, risinājumus. Un ja šos pūliņus kaut daļēji izdotos sakoordinēt, ja kaut, kādus, kaut kādu komponentu ražošanu šeit varētu sakoordinēt, tā rezultātā tos aizstājot ar pašu ražotiem, tad šai programmai tiešām būtu jēga, pievienotā vērtība un, un, un efekts. Un Heiza kungam jāpiekrīt tai ziņā, ka visbūtiskākais šeit ir mūsu pilsoņu uh, drošība, uh, miers, uh, miers pasaulē, uh, Eh, terorisma nepieļaušana preventīvi, nevis ar ieročiem rokā, kad ir jau par vēlu. Jā, priekšsēdētāji kungs, saka Mart Martina kungs, nu, tiešām mēs varam visi vienoties kopīgā atziņā, ka žēl, ka Briti mūs taisās pār. Nu, tagad viņi vēlas ko, ko, ko citu niansēs, bet ja runājam par šo programmu, tad ir eh, būtiski, lai šeit eh, galvārds piedrētu Eiropas komisijai, nevis eh, kaut kādiem ekspertiem. Eh, te ir jābūt pamatotam politiski izvirzītam mērķim, pērti uzdod toni, paši izvirza savas prioritātes, un tad mēs eh, atbalstām to īstenošanu. Lūk, vai jūs kungiem varētu palūgt um, atstāt savus, savus uh, uzrunas materiālus, procentīgs finansējums no nodokļu maksātāju naudas, mums ir vajadzīgas pilnas īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu un eh, simtprocentīgi uh, finansē valsts, un industrijai piedara viss vis IP. Uh, eh, tīri no tāda taisnīguma un konkurences viedokļa, vai jūs prāt, ka aizsardzības industrija sēž, sēdētu ne tikai Eiropas aizsardzības fonda koordinācijas padomē, bet arī ko, līdz šim brīdim nav bijis priekšlikums, eh, kas, eh, piemēram, piedāvātu finansējumu aizsardzībai no es budžeta, mani tomēr interesētu, eh, kur tieši komisija grasās izlietot šos līdzekļus. Vēlētos, piemēram, mans senais draugs pirms vairākām desmit gadēm, tā tas bija, ja kāds pārmēr aizrāvās ar kritizēšanu, tad uh, iet. Um, Mm, dosim vārdu Alekša eh, kungam, kas pārstāv DigiGrau Eiropas komisiju. 1,60 eiro atdevi, un tas ir vērā ņemami. Paldies! Paldies, Mauro kungs! Jā, paldies! Nu, nemaz necentīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, tas droši vien nav iespējams, bet uh, mans uh, kolēģis Benērs uh, mums atkal mūsu viedokļi joprojām atšķiras. Tātad pētniecība un, un, un, un drošība, kas šeit ir būtiski, mācīties no savām kļūdām, no savām kļūmēm, arī mums kā parlamentam, atskatoties uz 16. gadu, kad lēmām par, par finans, aizsardzības finansējumu nāk, varbūt esam pārspīlējuši ar atbalstu pētniecībai, kas, kas savukārt netik lielā mērā interesē dalībvalsts. Nu, uh, Eh, ir jāmeklē mm, izskaidrojums, ir jāmeklē iemesli, ir jāmeklē apsvērumi. Eh, un, un, un eh, varbūt arī pā, pā, tā pētniecība ir kaut kā, uzturot to kā, kā kaut kādu vienu uh, veselumu. Nu, tie ir divi dažādi jēdzieni, tas ir kā futbols un regbijs. Uh, vienā pusē mums ir darba vietas, mums ir nodarbinātība, mm, šādi apsvērumi, Eh, kur, kur valstīm ir savas intereses, eh, tiktu izstrādāts adekvāts eh, kapacitātes celšanas plāns Eiropas institūciju līmenī. Šeit īpaši vēršos pie Eh, komisijos eh, šeit valstīm ir jāspēj precīzi tā operacionālā, operatīvā, praktiskā plāksnē definēt to, kādi ir mūsu uzdevuma aizsardzības sfērā, tur, tur kiberkārš ar Ķīnu vai eh, vecā uh, labā uh, militāra tehniskā aizsardzība uz robežas ar Krieviju vai kā tām līdzīgi notika. Galera kungs labi zina, kā, kā rezultējās uh, šis pilotprojekts, ko jau vairāk kārt esam pieminējuši. Uh, Um, Galera kungs labi uh, to zina. Dalībvalstis ir, ir, ir ļoti tādas uh, piesardzīgas, uh, nevēlas, nu daudz kas ir, ir, ir, ir skandināts pār, pār anglosakšu tur kaut kādu bezmaz vai sazvērestību, kā, kā, kā briti ir, ir, ir, ir, ir bezmaz vai amerikāņu tādi slēptie aģenti pārstāvi. Uh, uh, viņi uh, arī, arī personas tādā gadījumā. Mm. Kamēr, kamēr runa ir par, par uh, lietām, diezgan salīdzinoši prastām lietām, tur ķiverēm vai karavīru zeķēm vai, vai kravas automašīnām, tikmēr viss ir kārtībā. Uh, tālāk mums ir, ir, ir, ir jāskatās, kur tehnoloģiju iznīcinātājus tikai un vienīgi eksportam. Uh, šeit eh, paļaujoties uz eksportu, jūs kļūstat atkarīgi no šiem eksporta tirgiem, un es domāju, citi to saprot daudz labāk kā eh, mēs. Un eh, referentes kundi tīri starpvaldību līmeņa institīva pēc savas dabas un Eiropas aizsardzības fonds. Kā šīs komisija Eh, šeit eh, jums ir, ir šis te svētais pienākums uzdot toni, ievirzīt pārtējos, eh, pārējos, jo dalība valstis tikai daži ir tādi, kur, kur tiešām iespaidīgs valstu skaits piedalās. Visi, visiem padomāja tikai savas intereses, viņi sadarbosies ar vienu, diviem kaimiņiem vai, vai, vai līdzvērtīgiem spēlētājiem. Un, un, un, un, un, Tālāk, Kohlīčeka kungs, kāds ir to izvirza komisija. Un ar, ar, ar, ar, ar grozījumiem, par grozījumiem, kas to nostiprinātu, kas to pasvītrotu, var tikai priecāties. Eh, bet kas tas ir? Par, ko tas nozīmē? Nu, kā to lai paskaidro? Tā ir spēja, tā ir trīs tādi, tādi spārni, eh, politiskais eh, spārns, spēja lemt, spēja, spēja īstenot savu lēmumu, tad ir operatīvā plāksne, um, kas nozīmē uh, bruņotos spēkus, militāro kapacitāti, kas spēja īstenot mūsu atkarīgi no citu ražotas tehnikas, no citu ražot aprīkojumu, nu tad par kādu autonomiju te var būt runa. Un izējot no, no, no, no šī, šīs formulas, nu tad uh, top skaidrs, uh, kā organizējama mūsu investīcija politika tur, kur investīcijas sola vislielākā. Nu, labākais veids, kā, kā panākt šo, šos vīrus efektu, lai, lai mazs cinītis tiešām gā, gāstu uh, lielu vezumu, uh, nu, ir jāspēj konstatēt šādus, šādus uh, projektus, uh, netik daudz skatoties uz, uz absolūtiem uh, skaitļiem. Uh, Eh, varbūt kā viens tāds salīdzinoši. Uh... Likus. Kas ar to ir noticis? Kādi ir gūtie panākumi? Kurš var sniegt atbildi šajā jautājumā? Kur un kāpēc mums ir eh, nepieciešams jaunas investīcijas? Nezinu, kur palikušas iepriekšējās. Tas pārstāvi. Tajos dominē individu no dažādiem aizsardzības izpētes institūtiem, kas visnotaļ viennozīmīgi ir nozars pusē. Nu, dominē paši nozars pārstāvi, kas tad savukārt vispār nāk klajā ar rekomendācijām par to, nu kāds tad, tad būtu vēlamās aizsardzības prioritātes, ka, kas būtu jāizvirz, eh, ka tagad tiek veikts tieši tās pašas kļūdas izstrādājot šo programmu. Un, nu, vēl pēdējais eh, komentārs priekšsētājā, kā es nedaudz pārdevamies, sacīsim uz militāriem resursiem, kas nāk no NATO vai ASV vai no konkrētas dalību valsts, piemēram, Lielbritānijas un Francijas. Ja jūsu mērķis ir uzsvērt, nu, ziniet, eh, nu, tad jāpasaka, labi, nu, te ir trūkums, arī deficīti, nu, tur vajadzētu vajag risinājums. Bet vienkārši samest nav tagad vienā maisā un sacīt, nu, mums tur kaut kādas prioritātes vispārīgi. Mēs uh, varēsim sagaidīt uh, labāko nodokļu maksātā naudiņas apgūviņu tā ir muļķība. Paldies! Nu, došu. Paldies! priekšsēdētājiem, paldies referentei par sagatavotu atzinumu. Tas bija ļoti skaidrs. Viņa pieminēja visus tos svarīgākos punktus un darīja to visaptveroši. Ekodizaina direktīva ir direktīva, kas darbojas. Um, nu, jau kādu brīdi. Arī direktīva ir pareizajā virzībā. Tie jautājumi, ko piemina referenta, tos arī gribu uzskaitīt. Viņa pamatoti norāda ka nepieciešams patērētājs paturēt šī visa procesa pašā centrā, nu tā, lai viņi saņem šīs garantijas, ko piedāvā ekodizaina process. Un neaizmirsīsim, ka te ir arī tāds dublīts nodrošināt arī tādu atbalstu uzņēmumiem, ņemot vērā, ka tām jāīsteno plašas investīcijas, viņi turpina veikt šos ieguldījumus, lai pārliecinātos, ka viņu ražojumi ir atbilstīgi ekodizaina kritērijiem. Un otrām kārtām ražojumi ir atbilstīgi ekodizaina kritērijiem. Un otrām kārtām kā arī dzen iegūmu un zaudējumu izvērtējums. Manuprāt, tas varētu kalpot mums par iedvesmu savotu šai ziņā. Nu, un tad jautājums tikai tāds, vai citas valsts ir gatavas Vācijas, piemēram, sekot. Um, thank you. Uh, I... Liels paldies, Tomas Mans. Es domāju, Količaka kungam taisnība, kad viņš runā par plasmasas veidiem. Ja mēs nenodalīsim visus šos dažādos veidus, tad tos nebūs iespējams pārstrādāt otrais. Es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja, pat ja tas varbūt tiešā veidā nav saistīts ar šo direktīvu. Man ir trīs jautājumi komisijai un citas starpā Mišela paldies par jūsu lielisku sagatavoto ziņojumu. Pirmām kārtām šīs savstarpēji savietojamās preces. Nu, savukārt tika teikts, ka nesen par elektroierīcēm runājot, kad izelgaita varētu atkārtoties šajā ziņā, tikko preci tiek pieslēgta elektrībai. Nu, es nezinu, vai tas būtu kaut kāda vietkārta leduskapī telefonā vai kur citur. Nu, tad tādā gadījumā arī šūs vietkartas ir vajadzīgs testēt, bet vai tās ir testētas tikai laboratorijā vai reālos apstākļos? šīs pieslēdzamās elektrībai, pieslēdzamās preces tīklam, pieslēdzamās preces, cik lielā mērā pastāv iespēja, ka faktiski energo patēriņā šeit tiek uzrādīti nepareizi rezultāti. Tas viens. Otram kārtām, ekodizains, manuprāt, ir arī zināma eksporta stratēģija Eiropā, vai ne tā, un ko komisija dara, lai nodrošinātu tādus tirgus citur pasaulē, kas eh, arī pieņemtu mūsu standarts. Jo, ja mēs to darītu, pieņemt šādu standartu, tad zināmā mērā varbūt būtu tā kā tāda apgarda kustība nozarē. Un visbeidzot, ko komisijas prāt varētu darīt, attiecībā uz ekodizaina direktīvu, vai tiek plānots kaut ko darīt straujāk, ja tikai laikā pēc 2019. gada un parlamenta nākamajām vēlēšanām. Kāds ir darba grafiks? Kad vēlties nākt klajā ar tādu nākamo pārpriekšādātājs? Tālāk. Piezīmes lūkšu izseikt pārstāvim no komisijas. Lūdzu, priekšādātāji,